demokrātiju, un tas ir pamats labai, stiprai Eiropas demokrātijai. Paldies! Vielen Dank, meine Damen und Herren, die Paldies, dāmas un kungi. Līdz to esam beiguši debats. Tagad jums īsts paziņojums. Jau vairāk kolēģi atsaucās šo jaunumu. Tātad ASV mm, vēstniecībā Bengāzī ir, eh, mm, tad šeit noticis ir arī uzbrukums vēstniecībai, un vairāki arī vēstniecības darbinieki ir nogalināti. Līdz ar to es vēlos absolūti nosodīt, uh, izteikt uh, šeit arī nosodījumu šādam teroristu uzbrukumam un izteikt arī līdzjūtību ASV. έναρξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έναρξη των ψηφοφοριών. Godātie kolēģi, sāksim balsot. Gribētu jūs saukt visus pie kārtības. Vai jums ir jautājums par reglamentu, lūdzu? Just to second what our president has said about... Es gribētu atkārtot to, ko priekšsēdētājs teica par mūsu uh, līdzjūtības izrādīšanu šiem uzbrukumiem ASV konsulātam Bengāzī, kur ir nogalināts arī Vācijas vēstnieks. Mēs izsakām savu līdzjūtību arī drosmīgajai Lībijas tautai, kas nav pelnījusi to briesmīgo tēlu, ko ap viņiem veido šo dažu fundamentālistu necilvēcīgā rīcība. Godātie kolēģi! 4. 10. septembrī, saka priekšsēdētājs, ir pieņemta vesela virkni īstenošanas aktu un lauksaimniecības komitejas rekomendācija par tiesiskajiem aktiem. 24 stundu laikā ir iesniegti protesti un iebildes saskaņā ar mūsu reglamentu. Rekomendācijas ir pieņemtas, tās stāsies spēkā paredzētajā termiņā un arī uh, ar tām notiks viss pārējās darbības. Jums ir jautājums par reglamentu? Priekšsēdētājiem, kā Eiropas parlamenta delegācijas vadītājs ar attiecībām ar ASV un īpaši arī šeit arī ASV pārstāv,